direktīvas punkts - Irāka - sieviešu nolaupīšana, pret viņām vērsta cietsirdīga izturēšanās. Lūdzu, ņemiet vērā to, ka mums ļoti stingri būs jāievēra eh, atvēlētais uzstāšanās laiks. Un būšu spiests izslēgt mikrofonu runātājiem, kad laiks, kas ir atvēlēts, būs pagājis jo mums ir vairāk 18 eh, cilvēki pieteikušies debatēs, un laiks ir ierobežots. Vispirms Kambel Baneman kungs, vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Kā delegācijas vadītājs attiecībām ar Irāku paužu atbalstu jaunai valdībai Irākā un uh, Eh, atbalstīs centienus izveidot iekļaujošu sabiedrību, eh, tā skaitā tādu, kas ievēro sieviešu tiesības. Es nosodu viennozīmīgi slepkavības, izvarošanas un spīdzināšanu, kur eh, ISIS karotāji veids Irākā. Tie ir kara noziegumu un noziegumu pret cilvēku. Šie uzbrukumi sievietēm un meitenēm, ko veic tā saucamā Islāma valsts un ar to saistītie grupējumi, ir necilvēcīgi. Tur ir arī me, mērķiecīgi uzbrukumi etniskām minoritātēm, kurdiem, tā skaitā arī kristiešiem. Tiek piespiests eh, cilvēkiem mainīt reliģiju, piespied eh, precības un Tālāk ir runātājs tiek pārtraukts. Castaldo kungs tālāk. Domnule președinte, colegi, l'ISIS a creato in questi anni un modello di sistema. Kolēģi, Islāma valšoga ir izveidojusi sistēmu, kas pārkāpja visas cilvēku tiesības tas ir nežēlīgs eh, projekts viņu propagandai. Vairāk nekā 5000 sievieši ir kļuvušas pār upuriem eh, seksa verdzenes un cita veida upuri. Jau no 12 gadu vecuma viņu uzskata par normālu meiteņu izvarošanu ir sarkanās līnijas, kas ir nospraustas ķīmiskajiem un bioloģiskajiem ieročiem, bet izvarošana ir vēl baismīgāks ierocis. Kurš finansē tos, kuri izmanto izvarošanu kā ieroci? Ja mēs viņus nenosodīsim, tad mēs būsim viņu sabiedroti. Alan, un... Paldies. Nākošais runātājs Smits uz vienu minūti. Paldies, priekšsarētāji. Atvēlētajā minūtē centīšos uh, apskatīt šo briesmīgo situāciju Irākā, un ir svarīgi atcerēties, ka intervencija Irākā bija pilnīgi izgāšanās gan politiska, gan lēmumu pieņemšanas aspektā. Mums arī jānoliec galvu kaunā, mēs esam iegrūduši Irāku bezdebenī, un tagad e, cieši Irāks iedzīvotājs sievietes un bērni. Mums ir jāsaprot, kāda ir situācija, un ir tīpaši attiecībā uz sievietēm rezolūcija 12. punktā runa par LGBT kopienu, tālāk tiek aicināts ir ieviest arī e, apvienotu nāciju organizācijas drošības e, padomas rezolūciju 1325 un mums ir atbildība Irākas iedzīvotāju priekšā neaiziet, neuzgriezt viņiem muguru un nodrošināt, lai viņiem ir labāk nākotne. Paldies! Paldies. Vaidenholcer kungs tālāk. Dzirdot par tūkstošiem sieviešu un bērnu, kas Irākā ir nometnēs, it kā esam atgriezušies tūkstošu gadu atpakaļ, it kā nebūtu ne konvencijas spēkā, ne kādi citi tiesību akti, un ekstrēmisti dara, ko vien grib, nojaucot visu, ko cilvēce ir panākusi savā attīstībā. Visvairāk jau cie, cieš eh, sievietes un bērni. Tūkstošiem tiek uh, apcietināts, apturē, eh, aizturētas un daudzas tiek piespriestas uh, aprecēties, cits pārdots kā vergi. Uh, Mums ir jāpalīdz šiem cilvēkiem, un tāpēc eh, mēs ierosinām šo rezolūciju, jo cenšamies panākt, eh, lai šīs eh, barbariskās izpausmas beidzot tiktu apturēts. Paldies, Žēr. Nākošais runātājs Žerārs Deprē vienu minūti. Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Divu dienu garumā mēs runājām pār diviem baisiem notikumiem cilvēks vēsturē vakar. Mēs uzklausījām doktoru Muku Vēgē no Kongo. Šodien mēs runājam pār vardarbību pret sievietēm un meitenēm īrākā, nolaupīšana, verdzība, izvarošana, pārkāpumi pret sievietēm un bērniem Eh, nerunājot nemaz par jasidī sieviešu pārdošanu Mosuls tirgu. Mēs savā rezolūcijā stingri nosodām šādus darbības un lūdzam dalībvalsts un komisiju veikt konkrētus pasākumus, lai šo situāciju labotu. Un it īpaši, kas man šķiet būtiski, mēs lūdzam Irākas valdību ratificēt Romas eh, statūtus, lai starptautiskā krimināla tiesa varētu eh, veikt savas darbības. Eh, nākošais runātais Javiers Kausuper Muji. Mēs šodien runājam pār tā saucamo Īslāma valsti, kas plēšas Irākas un Sīrijas teritorijā. 2004. gadā, kad Eh, tika apstiprināts 59. gada civilkodeks, eh, kas piešķīra visām eh, sievietēm tiesības viss, kas bija viss advancētākās vidējos austrumos. Un mēs tagad saskaramies saskaramies eh, ar situāciju, kāda šobrīd šeit ir, ne tikai par uh, eh, islāma valsti, bet par vārdarbību, par diskrimināciju pret sievietēm un meitenēm. Un Mēs nedrīkstam šajā rezolūcijā atturēties. Paldies! Nākošais runātājs Stūle Kēlāms uz vienu minūti. Yes, Doktors Mukvega vakar secināja, ka sievietes ķermeņi ir kļuvuši par cīņas lauku un kara instrumentiem. Diemžēl viņam ir taisnība. Irākā islāmus, islamiskie teroriski ir radījuši humanitāro krīzi. Mm piespiedu kārtā pārvietojot simtiem tūkstošu cilvēku. ANO aplēs eh, liecina, ka tūkstošiem eh, sieviešu eh, tiek turēti nometnēs un pārdoti kā seksa verdzenes. Ir jāprasa, lai Irākā tiek nodrošināta pamatiesība ievērošana un netiktu atjaunot verdzību. Tāpat ir nepieciešams sniegt eh, palīdzību eh, sievietēm, lai tās saņemtu medicīnisko un psiholoģisko atbalstu. Un, un tieši tādēļ starptautiskās eh, kopienas iniciatīva apkarot islamu valsti ir ļoti svarīga. Šons Kēlijs tālāk. Jā, paldies. Ir grūti lasīt šo rezolūciju. Uh, un ne, neizraisīt sliktu dušu. Es, e, izvarošanas, e, seksuālā verdzība, sievietes un meitenes pārdodas kā vergi tirgu, lai pircēji varētu izvēlēties un kaulēties par cenu. Un tiesas, kas e, Nu, nosoda sievietes uz nāvi par visneiedomākajiem iemesliem un tālāk viņas tiek nošautas. Tad, kad eh, tiek eh, šķērsotas šīs sarkanās līnijas, kā tas noticis šeit, ir, mums ir kaut kas jādara, lai eh, glābtu sieviešu dzīvības un godu ir, ir jāņem vērā, ka tuvojas ziema un ir kaut kas jādara arī, lai varētu sagatavoties šai situācijai. Paldies, tālāk eh, Mārtins. Priekšsēdētāji. Eh, Irākas sieviešu stāvoklis islāma valstī ir dramatiska. Parlamentam ir jārīkojas, jo ir notikuši eh, smagi cilvēktiesību pārkāpumi, piespiedu, laulības, verdzība, sieviešu pārdošanas eh, tirgu. Ja viņas ir jaunākas par 15 gadiem, tās tiek pārdotas dārgākšu, vairāki tūkstoši jazidīs sieviešu ir bezvēsts probūtnē. Kādreiz eh, šādas darbības tika vērstas tikai pret eh, reliģiskās minoritātes sievietēm, šobrīd tas attiecas uz visām sievietēm. Ar šo rezolūciju Eiropas parlaments nosūta spēcīgu nosodījumu vēstījumu. Šī rezolūcija tiks nosūtīta visiem nacionālajiem parlamentiem, komisijai, padomēju un noslēgumā Daži vārdi, runātājs tiek pārtraukts, Ričards Černeckis uz vienu minūti. Priekšsēdētāji, godājumie deputāti, nezīmēsim līdzi līnijas smiltīs, jo tās jau ir vairāk kārtīgi nojauktas un to ir vei, e, izdarījusi Islāma valsts, jānorāda smagās kļūdas, ko ir pieļāvusi gan Islāmas valsts, gan arī mēs paši esam eh, pieļāvuši, jo un Irākas valsts, kuras pasivitāte ir pieļāvusi esošo situāciju lielā Irākas un Sīrijas daļā. Mums ir jāpret, jāprotestē un jādara vēl vairāk, mums ir jāveic izlēmīgas darbības Eiropas Savienības vārdā. Uh, jo šobrīd notiekošais ir tā, it kā mēs būtu viduslaikos. Mums ir jāspiež padomi rīkoties izlēmīgi. Nākošais runātājs Sako Rafa uz vienu minūti. Priekšsādātāji. Pirms sāku savu sakāmo, gribu lūgt jūs atcerēties, ka man tomēr vajadzētu minūtu un desmit sekundes, tieši tāpat kā pārējiem kolēģiem. Tas ir ļoti svarīgi. Godātie kolēģi! Tikai neatskaitiet šīs, šos izteikumus no man laika, atvēlētā laika. Jums jāsāk no jauna laika skaitīšana. Kolēģi, esmu bijis šī parlamenta deputāta nu jau piecus gadus, un šī gada laikā esam nākuši klējā ar rezolūcijām, kas nosoda vardarbību un pilsoņu nogalināšanu, bērnu tiesību pārkāpumus, minoritāšu tiesību pārkāpumus un tā tālāk bet pārsvarā rezolūcijas nosūta tikai, tikai rezultātus, nevis šīs vardarbības sākumus. Un te nu mēs šoreiz runājam par Irāku. Mēs bijām tie, kas sašķēla šo valsti, radījām haustu šeit, un tagad mēs ceram, ka tur tiks respektētas cilvēktiesības. Tas notiks tikai tad, ja mēs arī izpildīsim savu pienākumu. Tas notiks tikai tad, ja mēs beidzot saskrīsim situāciju tās reālajā izpausmē. Cik tad maksā, piemēram, naftas barels? Cik maksā gāzes kubikmetrs? un kas notiek biržās pasaulē. Ja mēs atbildēsim godīgi uz šiem jautājumiem, tad iespējams, varbūt, varbūt arī šajā pasaules daļā cilvēki var sākt cerēt uz kaut ko gaišāku. Sīriju, Palestīnu, Ukrainu, Afganistānu. Ļoti garš ir to valstu saraksts, un tas tikai pagarināsies, ja turpināsim domāt ļoti tuvredzīgi un attiecīgi arī rīkosimies. Paldies tālāk, Lohbīra Bilars kundzes vienu minūti. Paldies, priekšsarētāji. Vakar mēs uzklausījām eh, no doktora Mukvegas eh, visdažādākos apraksts par seksuālo vardarbību Kongo. Viņš vairāk reiz uzsvēra, ka šādas sistemātiskās izvarošanas karā tiek izmantotas kā kara darbības metodas. Šobrīd mēs vēršamies pret cita eh, kara darbības metodēm, kas arī saistīta ar sieviešu un meiteņu pakļaušanu cietsirdībai, izturēšanās Šobrīd tas ir vērts pret iezīdu ģimenēm. Sievietes un meitenes tiek nodalīts no ģimenēm, tiek piespiestas aprecēt kaujiniekus, eh, tiek izvarotas, tiek pārdotas kā seksuāls verdzenes. Tā ir daļa no Islāma valsts stratēģijas eh, vēršot eh, visu uzmanību, lai tiktu iznīcināti visi, kas nav viņu režīmu atbalstošu. Mums ir nepieciešams vērsties pret e, islamu valsts kaujiniekiem, arī e, noskaidrojot viņu izcelsmes valstis, un um, ir nepieciešams, lai Irāks valdība ratificētu, runātāji tiek pārtraukta. Mulțumesc, domnule președinte. Secondo un recente rapporto di Amnesty International, da quando lo Stato. Priekšādātāji, paldies! Saskaņā ar nesenajiem amnesti ziņojumiem ISIS ir sākuši sistemātisku etnisku tīrīšanu Irākā. Eh, simtiem un iespējams tūkstošiem bērnu, sieviešu un mazākumtautības pārstāvi tiek nolaupīti un no, tiek nodarīts milzīgs spīdzināšana ļaunums iedzīvotājiem, kas attiec uz sievietēm. Vienīgais, ko varam darīt, ir teikt, ka tas ir pilnīgi nepieņemam. Ir nepieņemam, ka tās tiek padarīts par seksa verdzenēm, ka tās izmanto šie ekstrēmistu grupējumi. Tas ir briesmīgi. Daudz no viņām izvēlas izdarīt pašnāvību, nevis turpināt šādu veidu eksistenci. Mēs pat nezinām, cik sievieši ir ieliktas cietumā, cik daudzām nodarīs pāri ISIS. Un, protams, uh, ka viņ, šī, šī, šī parādība iet pāri Irākas robežām, tiek ļoti, nodarīt ļoti nopietni cilvēktiesību pārkāpumi, un tie ir noziegumi pret cilvē, cilvēci, kara noziegumi, un kaut kas ir jādara, lai pēc iespējas ātrāk iejauktošā situācijā un pielikt tam punktu. Paldies! Tālāk Feranda kungs uz vienu minūti. Prezident. Paldies, priekšsēdētāji! Īrāka šodien ir mūsu uzmanības centrā, bet tā ir arī daudz mūsu atbildība. Pirms 25 gadiem Bušs naftas vārdā uzsākā milzīgas apjomas pret laicīgu vienotu valsti. Kopš tā laika Irāka tūkstošgadīga civilizācija ieslīdēja milz, eh, totālā hausā. Sekas ir tādas, kā tā šobrīd ir kļuvusi par upuri visļaunākajai totalitārismu ideoloģijai. Daudzi no jums ir atbalstījuši 2003. gadā jaunākā, Buša jaunākā operācija. Un šī uh, Amerikas piekoptā politika ir novedusi pie šādas situācijas. Runātājs tiek pārtraukts, nākošais runātājs Lidija Geringere. Priekšādā tā, dāmas un kungi. Mēs šobrīd piedzīvojam arvien agresīvākus uzbrukumus no tās augtās islāma valsts puses. Eh, piedzīvojam, ka viņi uzbruk sievietēm, tās izvaro, un visa šī situācija pamazām izvērš par milzīgu humānu krīzi. Pret sievietēm un bērniem izturst tā, it kā tie būtu preces, lietas tās piespiež precēties ar bruņoto spēku pārstāvjiem, viņu tiesības tiek miņātas ar kājām. Mums ir jā, jādara kaut kas lietas labā. Tie tiešām šausminoši noziegumi, kas tiek pastrādāti. Kā jau tika teikts, eh, izvarošana tas ir visdrausmīgākais kara ierocis, un tas var iznīcināt cilvēku kā cilvēcīgu būtni. Mums ir jāsod tie, kas ir vainīgi šajos noziegumos, un jāvērš arī pie Irākas varas iestādēm, tāpat arī starptautiskā tribunāla. Paldies, turpina priekšādātājs, tālāk Belderkungs uz vienu minūtu. Komisija, for een drietal uh, eh, aspecten van onuitsprekelijk vrouwelijk leed wil ik u. Commissaar, mēs pieredzam drausmīgu izturēšanos Irākā. Es vēlos uzsvērt, ka mums ir nepieciešams atbalsta programmas neskaitāmajām sievietēm, kuras ir izvarojuši ISIS kaujinieki cilvēki tiek izprecināti piespiedu kārtā, ir jāiejaucas eh, starptautiskām organizācijām. Šobrīd eh, ir pieņemts arī likums Irākā nenosakot minimālo vecumu precībām, kaut vai 9 gadu vecumā var izprecināt meitenes. Tur ir ANO jāiejaucas. Tālāk viržākundz vienu minūti. Šī rezolūcija teorētiski attiecas uz sieviešu nolaupīšanu Irākām. Slikta izturēšanās eh, ir ļoti vājš vārds, ne tikai no eh, daieša puses. Nodara eh, izvarošana, seksuāla sākropļošana, piespiedu izprecināšana un pat uh, un eh, pat eh, pārdošana. Par pirmiem upuriem kļuvušas kristietes un jazidīs sievietes, jo jaunāks ir upurs, jo dārgāk tas eh, var tikt pārdots. Vēlreiz mēs redzam, kāda ir situācija Irākā. Papildus tam mēs apsveicam Savienoto valstu intervenciju, lai gan viņiem ir atbildība par dezorganizāciju šajā valstī. Mēs runājam pār cilvēktiesībām šajā sēžu zālē vēl aizvien nesaprotākamākā veidā. Irākas runātāja tiek pārtraukta. Nākošais runātājs Džulija Moja uz vienu minūti. Lo scorso 25 novembre Priekšādātā paldies 25. novembrī mēs atzīmējam starptautisko dienu, kas veltīta cīņai pret vardarbību pret sievietēm bet diemžēl šis notikums un šie pasākumi ietvēr tikai un vienīgi kārtējos aicinājumus novērst to, kas notiek. ISIS valstī jezīdu sievietes ikdienas sastopas ar briesmīgu vardarbību, tās tiek nolaupītas, seksuāli izmantotas, um, piespiedu kārtā apracinātas, pēc, tālāk sodīts ar nāvi. Tas ir briesmīgi un es aicinu, arī es aicinu komisiju un dalību valstis pieņemt straujus un striktus pasākums, kas ļautu garantēt pamatiesību ievērošanu attiecībā uz šīm sievietēm. Es turklāt arī ceru, ka Irākas valdība darīs kaut ko un pēc iespējas ātrāk nodrošinās uh, pieejamību starptautiskajam tribunālam, lai varētu izmeklēt kara noziegumus un noziegums pret cilvēks, ko pastrādā šī tā sauktā islāma valsts. Paldies, turpina priekšsādātājs godātie kolēģi, tie, kas ierodas telpā, lūkšu jūs pavisam klusām ieņemt savas vietas, jo debats vēl joprojām turpinās un mums ir jāuzklausa komisārs Stilija Nīdeskungs. Viņš šis debats noslēgs, lūdzu. Priekšsēdētāji, godātie deputāti, godātie kolēģi, es esmu pagodināts, ka varu būt šeit un varu šeit pārstāvēt augsto pārstādu Frederiku Mogherini un lai runātu par jautājumu, kas mūsos rada milzīgas bažas. Tieši tāpat kā jūs visi mūs šausmina šie ikdienas saņemtie ziņojumi par to, kā šie vardarbības pasākumi tiek vērt tieši pret sievietēm, cik ļoti tām tiek nodarīts pāri un kā rīkojas šie bruņotie grupējumi Irākā. Dzirdam par to, ka sievietes tiek nolaupītas, pārdotas verdzībā, seksuāli izmantotas un e, piespiedu kādā konvert pievērstas islāmam. Un šādā veidā tiek apdraudāti tieši vis, e, riskam visvairāk pakla, pakļauties sā, slāņi, piemēram, mazākumtautību valdību pārstāvi. Eiropa padome atklāt, atkārtot, tāpat arī Eiropas padome atklāt nosoti, nosodījis šāda veida pasākumus un zvērskās rīcības. Un aicina saukt pie kārtības nozieguma pastrādātājs. Tāpēc mēs pilnībā atbalstām valsts darbu, ko veic ANO augstais pārstāvs cilvēktiesību jautājumos. Viņš ir uzsācis izmeklēšanu par izcilu pastrādātajiem cilvēktiesību pārkāpumiem Irākā, un šobrīd tiek vākt pierādījumi par šiem pārkāpumiem starptautiskā cilvēktiesību jomā. Priekšādātājs pārtrauc komisāru godātie kolēģi, lūdzu uzvedieties klusiņām un klausieties komisāru teiktajā, jo viņš šobrīd noslēdz debats. Komisāra kungs, lūdzu, turpiniet! Irākas valdībai būtu jāpārliecinās, ka izmeklēšana norisinās un tiek izmeklēti visi cilvēktiesību pārkāpumi, lai izvairītos no nesodāmības. Tāpat tādā veidā tiek nosūtīta spēcīga vēsts par to, ka ja valstī jāvalda tiesiskumam. Lai tas būtu iespējams, būs nepieciešams krimināltiesību sistēmas reformas šajā valstī un tiesību normu konsolidēšana, pievēršoties tādai kultūrai, kas respektē cilvēktiesības neatkarīgas tiesu iestādes varēs nodrošināt vienlīdzību un taisnīgumu pilsoņiem. Šāda likuma pieņemšana ir ļoti svarīga, lai arī nacionālā līmenī varētu norisināties samierināšanā, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Daudzie cilvēktiesību pārkāpumi, kas šobrīd notiek Irākā, var tikt uzskatīti par cil noziegumiem pret cilvēci, un tieši tāpēc mēs augstākā mērā nosodām tos un aicinām valdību atļaut starptautiskai krimināla tiesai piešķirt šajā gadījumā jurisdikciju. ES ir gatava palīdzēt, turpināt atbalstīt tos centienus, kas nepieciešami tiesiskuma veicināšanai un pārvaldības uzlabošanai Irākā. Esam uzsākuši programmu, kur eh, vēl 10 miljonu eiro apmērā septembrī tā aizsākās. Papildus ES finansē virkni papildus programmu, palīdzības programmu, kas tiešā mērā pievēršas sieviešu un bērnu aizsardzībai. Un te, to starp runājam par, pro, par projektu, kuras vietā, kuras kontekstā tiek izstrādāta stratēģija sieviešu un bērnu aizsardzībai, lai novērstu uh, viņu tirzniecību un to, ka vardarbība tiek vērsta par viņiem tieši tāpēc, ka viņi sievietes un bērni. Vēlamies aizsargāt vājākās grupas, to starp sievietes un bērnus, tā ir prioritāte Eiropas Savienībai. Viņu vajadzības 2,5 miljoni miljoni iekšzemes bēgļu e, ir milzīgas. Un nepieciešams šiem cilvēkiem palīdzēt. Eiropas palīdzība ietver medicīnisko palīdzību, psiholoģisko palīdzību vardarbības upuriem. Uh, visu veidu pārkāpumiem, to starp arī seksuālo nodarījumu un izvarošanas upuriem. Noslēgumā gribu teikt, lūko, ES turpinās darīt visu, lai atbalstītu Irākas valdību šajos ļoti grūtajos laikos un pilnīgi noteikti centīsies arī pati atvieglot nevainīgo pilsoņu ciešanas šajā briesmīgajā vardarbības vilnī. Paldies par uzmanību! Lielas paldies, priekšādātās turpina. esmu saņēmis sešus rezolūcijas projektus, debats līdz ar to ir noslēgušās un balsošana par rezolūcijām norisināsies būt, burtiski tagad. Paldies visiem!